jānāk klajā ar paziņojumu. Kamēr jūs ieņemsiet vietas, to arī jums izklāstīšu. Es gribēju jūs informēt, ka pirmdien kopā ar padomus priekšsēdētāju un saskaņā ar 74. reglamenta pantu priekšsēdētājs parakstīs sešus tiesību aktus, kas pieņemti koplēmumu procedūrā. To nosaukumi tiks publicēti protokolā kas pievienots, eh, kas, kas attieksies uz šo sēdi. Un tagad lūdzu deputāti, lūdzu ieņemiet vietas, lai mēs varam sākt balsošanu. Un kā vienmēr var jums pastāstīt, ka es ne, nezlasīšu, neteikšu skaļu skaitļus.